So, welcome everybody to this joint meeting of the Committees on Economic and Monetary Affairs. Un tagad sāksim mūsu apvienoto abu komiteju sanāksmi. Man ir liels eh, prieks eh, būt eh, priekšsēd, līdzpriekšsēdētājiem šajā sanāksmē ar Kalkunu kopā. Mm, mēs sāksim skatīties e, ziņojums pēc kārtas, un viens no mums būs priekšsēdētājs par pirmo ziņojumu, un otrs par otro. Un mēs uzreiz pāriesim pie otrā darba e, kārtības punkta, proti grozījumu izskatīšana pirmajam ziņojumam. Uh, finanšu sistēmas izmantošana naudas atmazgāšanai un terorismu finansēšanai. Šajā ziņojumā ir divi referenti, viens no ekonomikas un monetāro lietu komitejas, Kāriņa kungs, EPP, un Lība komitejas pārstāve Sargentīni, kas pārstāv zaļo partiju. Un došu vārdu Kariņkungam. Jā, lūdzu. Liels paldies, labrīt, laimīgi jauno gadu visiem, ar ko vēl neesmu ticies. Es eh, centīšos būt uh, pietiekam konspektīvs priekš politiķi. Paldies par grozījumiem. Mums kopā ir kādi 540, precīzi 547. Nu, tas gan nav neiespējams daudzums, bet jāsaka, ka uh, grozījumi neaptver pilnīgi visu, bet tie veido tādas zināmas grozījumu grupas par uh, Mm, konkrētām tēmām, un līdz ar to es domāju, ka mēs panāksim labu eh, tādu vienošanos. Ir vairāk tādu problēmu jautājumu, es gribētu pieminēt trīs no tiem, protams, to ir vairāk. Vispirms tā saucamais beneficial ownership register, tātad patiesā labumu guvēju reģistrs. Šajā parlamentā šķiet, ka ir tāda liela vienprātība par to, ka mums ir jāizveido šāds reģistrs. Nu, tas jau ir milzīgs solis uz priekšu, ir tāda diezgan liela vienprātība par to, ka šāds e, reģistrs būtu nepieciešams. Tālāk grozījumos mēs varam redzēt, ka ir zinām atšķirība viedokļos par to, kādā veidā šis reģistrs būtu jāveido. Mums ir uzņēmumi no vienas puses un mums ir tresti no otras puses, un ir vajadzīgi tātad abu veidu reģistri vai divējādi reģistri. Bet no grozījumiem ir skaidrs, ka ne visi ir viensprātis par to, kādā mērā jānodrošina pieeja šo reģistru informācijai. Tātad visi piekrīt tam, ka šādi reģistri ir jāveido, uh, gan uzņēmumiem, gan trestiem, bet eh, ka jāuzliek par pienākumu, teiksim, bankām, kas zina operatoriem tā tālāk, ka viņiem visiem ir jābūt pieejai šādiem te reģistriem. Nu, protams, arī kompetentajām iestādēm, piemēram, policijas iestādēm un tā tālāk. Nu, par kompetentajām iestādēm neviens nešaubās, bet Jautājums ir par to, vai uh, plašākai publikai vienkārši būtu jābūt pieejai šai informācijai. Un šeit lūk ir šī te atšķirība viedokļos par to, cik plašai jābūt šai pieejai. Un tāpēc es labprāt uzklausīšu uh, to, ko jūs uh, teiksiet šodien ēnu referentu sanāksmē. Es domāju, ka mums būtu jāuzklausa atsevišķu datu ekspertu, aizsardzības speciālistu viedokļi. Jo direktīvas mērķis ir cīnīties pret naudas atmaskāšanu un pret finanšu noziegumiem. Un jautājums par pilnībā publisku pie, par pilnīgu atklātību, pilnīgu publisku pieeju vai daļai pieeju. Nu, eh, tas būtu vēl jāizdiskutē. Nav jautājums par to, vai vispār reģistrus vajag, vai tie būtu jātiecina uzņēmiem un trestiem, bet par to mums ir tātad vienprātīgi. Bet jautājums ir par uh, atklātu pieeju un uh, cik tālu un kādai informācijai būtu jābūt publiski pieejamam. Tālāk otrā lieta ES līmeņa riska novērtējums. Sestais pāns grozījumi, kas sāks ar 140, 245 un, tā, un uz augšu. Šķiet, ka viss ir viensprāts par to, ka komisijai būtu jābūt atbildīgai par e, riska izvērtējumēs līmenī, bet ir daži grozījumi, kas prasa izlemt, eh, cik tālu sniegsies eh, komisijas pilnvars izstrādājot īstenošanas aktus. Tur ir, piemēram, Balsa, Gīgolda un citu uh, kolēģu grozījumi. Tātad, cik tālu būtu jāsniedzas komisijas pilnvarām izstrādājot īstenošanas aktus attiecībā uz ES līmeņa riska novērtējumu. Un jāizlemj vēl arī jautājums par to, e, cik atklātiem ir jābūt šiem izvērtējumiem. E, protams, ka sabiedrībai būtu jāzina par to, e, kur tad ir vislielākie riski, bet jautājums ir par to, cik smalki graudi būtu jāmaļ, jo dažas valstis varbūt ir vairāk, teiksim, pakļautas uh, šādiem te risku izvērtējumiem un tā tālāk, un vai, teiksim, kāds kazino operators var radīt problēmas vai nē. Tā tad, tad, kad mēs runājam par to, eh, nu, cik smalki to visu vajadzētu atklāt, es domāju, ka ir varbūt dažas valstis Eiropā, kurās risks ir augstāks, ir, protams, arī nozares, kas ir eh, vairāk pakļautas riskam un kas rada lielāku risku. Nu, tik tālu par ES līmeņa riska novērtējumu. Un trešā tēma ir saistīta ar aptvērumu otrais desmitais pants un grozījumi no 178 līdz 200. Mums ir bankas, grāmatveži, auditori, um, azartspēļu uzņēmumi tā tālāk, kas pakļaujas šai likumdošanai Daži uzskata, ka šis, šī darbības joma būtu jāpalielina, jāpaplašina, pieminot arī e, Eiropas centrālo banku, vienoto uzraudzības mehānismu, juridiskās un e, fiziskās personas, kas ir iesaistītas profesionālajā sportā un tā tālāk. Nu, es par šādu te paplašināšanu Es attiecībā uz to esmu noskaņots diezgan uh, skeptisks. Piemēram, Eiropas investīcija bankas iekļaušana. Nu kā tad nu, viņi ir iekļauti bank, uh, naudas atmazgāšanā, ja piemēram dalību valstu centrālās bankas? Nu, diezgan tāda mm, nepatīkama liekas šī doma, ka tās vispār varētu būt iesaistītas šādās darbībās. Uh, Ja mēs runājam par azartspēļu industriju, tad to vajadzētu atstāt dalību valstu ziņā, lai nolēmtu, kādi e, azartspēļu e, veidi ietver sevi naudas atmazgāšanas risku, varbūt ir kādi citi, kas, e, kur šāda riska nemaz nav. Tā kā zināmā mērā dalību valstīm ir jāatstāja šī te iespēja, nu, noteikt kuras tad ir riskants un joms un kuras nē. Nu, man pašam nav pieredzes ar azartspēlēm. Es te vienreiz pamēģināju šo to paspēlēt, zaudēju 20 dolārus, un kopš tālāk to vairs nedaru. Bet, nu, te vajadzētu tiešām noklausīties e, industrijas pārstāvs, nozars pārstāvs. Piemēram, ir paši labāk zinās, vai e, teiksim, derības uz zirgiem ir ļoti e, riskanti azartspēļu joma vai nē bet es liecos domāt, ka īrijas valdība būs kompetentāk to noteikt pati, nevis mēs Briselē te to darīsim. Tā kā nāk dažādi ieteikumi, priekšlikumi no uh, dažādām pusēm, un tāpēc debatēs vajadzētu izkristalizēt kaut kādu patiesību. Kas attiec uz datu aizsardzību, šķiet, ka komentāri kaut kur no zāles, eh, diemžēl tulki nedzird datu aizsardzību. Šķiet, ka mums nav daudz grozījumu, kas eh, daudz ko mainītu šajā aspektā. Un, lai neiedziļinātos vēl tālāk sīkumos, eh, noslēgumā vēlos teikt, ka es tiešām ar nepacietību gaidu sadarbību ar ēnu referentiem, un, manuprāt, mums ir lieliska iespēja panākt tādu vienprātīgu ziņojumu, kas tiešām radīs parlamentam tādu labu eh, sarunu uzsākšanas pozīciju, eh, sarunām ar padomi. Un esmu ļoti interesēts sākt šo procesu jau šajā uh, pilnvaru periodā. Liels paldies, Kariņkungs, un tagad došu vārdu eh, Lība referentē Sarčentīnī kundzei. Paldies! Turpinot to, ko mans kolēģis jau minēja, es vēlos pievērsties trim jautājumiem. Viens no tiem arī ir reģistrs eh, gala labumu guvējiem un uh, no sociāldemokrātiem, liberāļiem, goe grupas, um, manas grupas zaļajiem un pat no EPP. E uh, mēs redzam grozījumus, kas vērts uz to, lai mums būtu šādi publiskie reģistri, kas atbilst G8 lēmtajam. Un es tiešām uzskatu, ka mēs varam, protams, uh, varam eh, vairāk aizsargāt privāto dzīvi, ja mēs atklāti runājam par to, ko mēs saņemam un kam mēs esam cik parādā. Tad eh, domāju, ka būs iespējams kompromiss eh, grozījums izveidot, balstoties uz šādu nepieciešamību pēc publiskiem reģistriem, un es ar nepacietību gaidu šādu diskusiju ar līdzreferentu. Otrs jautājums saistīts ar datu aizsardzību. Ir ļoti svarīgi, uh, lai būtu obligātajām iestādēm, bankām, kazino, eh, apdrošināšanas sabiedrībām obligāti jāievēro šo direktīvu pret naudas atmazgāšanu, lai būtu pilnīgi skaidrs, kas ir jādara, lai izpildītu esošās prasības e, cīņā ar naudas atmaz, atmazgāšanu. Kariņkungs un es esam paši iesnieguši virkni grozījumu, lai paskaidrotu, kā šīs divas likumdošanas aktu kopas savstarpēji saistītas, un redzu ļoti, e, ļoti labus grozījumus no Sofijas Intveldes Tīpaši attiecībā uz datu uzglabāšanu. Tas bija temats, ko mēs savos grozījumos neaptvēram, tāpēc ir labi, ka ir e, skaidrojuma arī par datu uzglabāšanu. No Bauskur kundzes un Makovei kundzes ir divi grozījumi, kur tiek runāts par informātoru aizsardzību, tos es arī pozitīvi vērtēju Kļūdīties ir cilvēcīgi, bet ir jāspēj arī uh, nodrošināt to, ka cilvēki, kas uh, nozarē uh, informē sabiedrību, paši necieš no tā. Un tad vēlos uzzināt no ēnu referentiem, vai jūs esat apmierināti ar priekšlikumiem saistībā ar datu aizsardzību. Es redzu tikai grozījums no Sofijas, un tad vēl arī Franks Engels ir iesniedzis no EPP kas varbūt nav gluži atbilstoši tam, kā mēs raugāmies uz šo jomu. Bet tas arī viss. Jautājums ir, vai e, jūs esat pārdomājuši šo tematu, vai tas, ko mēs esam iesnieguši, ir pietiekami labs, ja jums varbūt ir pilnīgi atšķirīgs viedoklis. Un trešais, beidzamais e, jautājums ir šādam publiskām, per, publisko personu saraksti Mans līdzreferents un es, mēs esam ierosinājuši piešķirt dalību valstīm šo uzdevumu, sastādīt uh, sārakstus ar viņiem, viņu valsts publiskajām personām. Es redzu, ka šādu ideju citi atbalsta, man tas priecē. Es redzu, ka Vatson kungs uh, savā grozījumā uh, cenšas stiprināt to, ko komisija raksta personas, kuras balstoties eh, zināmiem faktiem attiecībā uz personām, par kurām ir zināms, ka viņi ir partneri. Tātad nevis tikai, ka, kur varētu būt. Nu, tie ir jautājumi, kuru mēs ar līdzreferentu jau esam veikuši grozījumus atbilstīgi eh, komisijas tekstām. Un noslēgumā Varu sacīt, ka esam ieplānojuši abām komitejām ēnu referenti eh, sanāksmi nākamnedēļ Strasbūrā, 6. vakarā. Nezinu, vai tas ir jau izsūtīts. Manuprāt, būtu labi, ja jūs atzīmēsiet eh, šo laiku. Mēs varam turpināt eh, savas debatas un skatīties, kur ir iespējams atrast kompromisus, lai pēc iespējas ātrāk tiktu caur šim procesam. Paldies! Thank you very much. Paldies Sargentīnī kundzei. Tad pirms mēs dodu vārdu ēnu referentiem, Gijām kundze, nē, laikam tomēr nē, tad ēnu referentiem vispirms Saimon kungs. Paldies, priekšsarētāji! Vispirms eh, reģistri, publiski vai nē. Es, es domāju, ka eh, ekon eh, locekļiem jau ir skaidrs, ka mums ir intereses šeit izskatīt šo jautājumu attiecībā uz reģistriem. Kopējā darbā ar Lībe diskusiju ietvaros ļāvos pārliecināties no vairākuma puses, uh, ka šeit ir eh, svarīgi nodrošināt lielāku caurskatāmību, un esmu par publisku reģistru izveidi, lai tie būtu pieejami visiem. Tātad tas uh, saturētu ne tikai kapitāla sabiedrību, bet arī visu juridisko formu veidā, tresti, fondi, nodibinājumi, jebkāda juridiska struktūra, eh, kas eh, darbotos. Nu, tad eh, tā, atbilstīgi tam arī esmu iesniedz grozījums. Tas, ko abi referenti šeit runāja par atsevišķu jomu izņēmumiem attiecībā uz azartspēlēm, piemēram, es vēlos atkārtot to, ko es sacīju, jo ekon komitejā Atsevišķās jomās, azartspēles, piemēram, Vācijā loto, ar nacionālo likumdošanu jau šobrīd ir pieņemtas normas, kas pamatā praktiski izslēdz e, naudas atmazgāšanas iespējas. Piemēram, loto manā valstī vairāk kā 1000 eiro var tikai um, ar bankas pārskaitījumu tikt veikt. Tā kā tur slieksnis ir pietiekams zemes, jau 1000 eiro. Līdz ar to priekšlikums attiecībā uz to ka mēs nodrošinām to, ka dalība valstis nodrošina, ka atsevišķās jomās e, ir iespējams tikai pietiekam minimāls risks naudas atmazgāšanai, tad e, šīs normas var tikt vienkāršotas vai tas tikt, var tikt uztverts kā izņēmums. Kas attiecas uz uh, publiskajām vai politiskajām uh, Eh, personām, PEP, tad priekšlikums, eh, ka es zinu, ka kurš iet daudz eh, tālāk nekā finanšu rīcības grupa prasa. Tātad, ja mēs runājam par īpašiem noteikumiem attiecībā uz šādām personām, kāpēc mēs vispār to darām? Tātad šeit ir personu grupa, kur naudas atmazgāšanas risks ir īpaši svarīgs. Uh, vai īpaši aktuāls, tāpēc, ka viņi tur ir iesaistīti, vai tas ir svarīgi valsts vai, nac, vai Eiropas līmenī, bet es atsakos šo risku īpaši izcelt attiecībā uz personām, kas strādā mūsu jomā politikā. Ja mēs kaut ko tādu uzrakstam, tad mēs nesakam e, Eiropas iedzīvotājiem, ka mēs esam labākie, bet gan e, par to, ka e, ka politikā cilvēki ir īpaši jākontrolē šai jomā. Bet ja mēs paskaroties, kura lielākā naudas atmazgāšana bijis eh, manā valstī vai citvietā Eiropā, es tomēr vēlētos, vēlētos secināt. Tad jau eh, jāskarās uz Vatikānu. Paskaroties, ko, ko Vatikāna banka dara. Kad pēdējos desmit gadās tur ir milzīgi daudz uh, punktu saistībā ar naudas atmazgāšanu. Kāpēc tad e, mēs baznīcas e, izslēdzam no šī saraksta? Kāpēc ekonomikā šādas publiski riskam pakļauts personas tiek izslēgts? Kas Ziemassvētku laikā var veikt e, ieroču tirdzniecības darījumus ar Grieķiju? Un visi satur sevī šie darījumi naudas atmazgāšanas risku. Tad jautājums to, ja veselas valstis Eiropas Savienībā, kas ir nokļuvuši šādās problēmās ar atsevišķu ekonomikas operātoru rīcības rezultātu. Ja mēs paskatāmies uz Vācijas firmu rīcību, kas arī ir mainījušos, piemēram, būv nozarē, trešajā pasaulē, es nesaukšu konkrēts vārdus, ar ļoti interesantām metodēm ir saņēmuši milzīgs pasūtījums, un tas viss ir kārtīgi atstrādāts un kaut kas ir mainīts, bet tur visur ir norādes uz naudas atmazgāšanas elementiem. Tad jautājums, kāpēc es tādus izslēdzu no šīs, e, no saraksta, kāpēc es paplašinu šo personu loku? kāpēc nepaplašinu tu šo loku uz tām personām, kas tik tiešām uh, uh, ir aktuāli šajā jomā. Jā, tas padara lietas grūtāks, bet es neredzu nekādu iemeslu, ka mēs, ka personas, es nevēlos mūs izslēgt no šīs saraksta, bet kāpēc mēs esam vienīgie šīs, šai sarakstā? Kāpēc mūs ir nepieciešams īpaši kontrolēt? Tā tas nav. Es atbalstu stingrāku, restriktīvāku kontroli, kam ir nepieciešams eh, plašāk cilvēku eh, loku iekļaušana šajā sarakstā, šajā PEP e sarakstā. Un noslēgumā pavisam īsi par īstenošanu. Komisija trīs gadu laikā pēc uh, spēkā stāšanās sastāv ziņojums par to, kā atsevišķās dalībvalsts ir īstenojuši šīs normas, kāda ir bijušie riski un kāda ir eh, īstenoti pasākumi, lai šos riskus mazinātu. Tas ir svarīgi. Ir nepieciešams, lai dalībvalsts sniegtu šos datus un tekstā ir skaidri jānostiprina, ka dalību valstīm ir pienākums sniegt šādus datus, lai komisija varētu veikt eh, pārskatīšanu. Un tad, iespējams, pārskatīšanas procedūrā mēs varam pielabot tās vietas, kur tas tiešām izrādās nepieciešams. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs! Tagad Libē komitejas vārdā Boskurt kundze. Thank you very much, Chairman Zalba. Paldies eh, priekšsēdētājiem. Mūsu grupas prāts eh, mēs saprotam, ka ir ļoti liela eh, interese par labumā saņēmējiem tomēr, un reģistriem. Tomēr es gribētu precīzi zināt, kāda veida informācija tiktu publiskota. Šeit mēs pieskaramies jau pie mūsu pilsoņu datu aizsardzības, un tas ir jautājums, kurām es domāju, cik tālu vajadzētu iet. Redzu, ka daudzi grozījumi ir iesniegti saskaņā ar 29. 30. pantu, un ceru, ka referents na, re, nāks klajā ar kompromisu grozījumiem. Mēs negribētu, lai tiktu likt uz balsojumu šie ļoti daudzi visai līdzīgie grozījumi es eh, iesniedzu grozījumu aizliegt komerciālu sarakstu izmantošanu, eh, eh, lai nepieļautu šādas informācijas nepiemērot lietošanu. Tāpat arī gribu aicināt padarīt uh, stingrāku informācijas pieejamību par personām, kas ziņo par naudas atmazgāšanu, gribētu dzirdēt eh, gan eh, Sargentīni kundzes, gan Kariņa kunga viedokli par to. Pēdējais jautājums attiecas uz tiešsaistes spēlēm. Es saprotu jūs sacīto, bet pastāv problēmā runājot par eh, azartspēlēm kas attiecas uz sportu, jo ja tas paliek dalību valstu ziņā, tad viena valsts varētu uzskatīt, ka mm, derības vai bingo tipa spēles nav bīstams, citas spēles citas var uzskatīt atšķirīgi. Tā kā kopīgas pieejas nav Eiropā, tā kā Šie temati ļoti daudz tiek diskutēti starp dalību valstīm par to, kā to skatītāt, kad mēs runājam par krāpšanos sportā un tā kā sankcijas atšķirīgas, atšķir, dažās dalību valstīs krāpšanās sportā pat nav atzīts par pārkāpumu noziegumu. Tāda situācija sarežģīta. Es saprotu, ko jūs gribat sacīt, bet kā to atrisināt? ja kopīgas pieejas nav, tad baidos, ka mēs nonāksim pie eh, atšķirīgas pieejas, tie, kuri nodarbojas ar šādām lietām, vienkārši dosies uz tām valstīm, kur to var viegli īstenot. Tas ir mans viedoklis. Paldies! Eh, Nākošais runātājs Lībie komitejas vārdā dodam vārdu Vātsam kungs. Paldies, priekšsēdētāji, gribu pateikties abiem referentiem par lielisko darbu pie šī dosie. Manam e, grupā atbalsts atbalsta šādu uz risku balstītu pieeju. Mēs uzskatām, ka risks ir mainīgs un ikvienai likumdošanai ir jābūt gan elastīgai. Mūsuprāt, eh, ir jādomā par labāku vēršanos pret naudas atmazgāšanu. Mēs domājam, ka dalībvalstis vislabāk pārzina situāciju uz vietas un tiem riskiem, ar kuriem tas saskar šajā jomā, un tāpēc, mūsuprāt, riska izvērtēšana notiek dalībvalstu līmenī un nevis Eiropas Savienības līmenī tomēr. Gan komisija, gan citas struktūras, banku iestādi strādātu pie šīs risku izvērtēšanas un mūtu suprāt būtu noderīgi darīt plaši zināms šo izvērtējumu rezultātus. Mēs apzināmies, ka komisijas pieeja dažkārt ir visai smagnēja, tīpaši azartspēļu ziņā netiek nodalīti augsta riska azartspēļu um, struktūras, kas ir ar naudas atmazgāšanas risku un tādi, kas eh, nerada šādu risku. Mēs tāpēc varētu pierād, eh, piedāvāt kādus eh, pamatnoteikumus, lai vispirms nodalītu, kas ir ar augstu, kas zemu risku un. Ja var nosaukt piemēru, tad tiešsaistes azartspēles, kur un lielākā daļa, kas to piedalās, e, dara to izmantojot e, maksājums ar kredītkārti. Kredītkārtas izdevējiem ir pienākums pārbaudīt, vai šis maksāšanas līdzeklis netiek izmantots naudas atmazgāšanai. Tāpat arī varētu pieprasīt no uh, spēli nodrošinošā uzņēmuma pieprasīt tādu pašu informāciju. Uh, Atšķirīgos nozarēs, atšķirīgās jomās e, var būt atšķirīgi riski, tāpat, e, piemēram, viens piemērs e, ar spēļu mašīnu, kur jūs ar āķa palīdzību varat izcelt par pāris eiro apmaksātu plast, eh, plīša lācīti vai citu rotaļlietu, kur netiek, eh, kas nerada nekādu risku. Tāpat ir citas spēļu iekārtas, kur jūs eh, iemetat spraugā monētu, tas ir ar citu ietekmi, tāpēc ir jābūt precīzai, aktualizētai informācijai Tāpēc atsevišķi no mums atbalsta centrālus reģistrus, vēl pat citu uzskat, ka šādiem reģistriem ir jābūt publiskiem, bet tad jomas, kas attiec uz e-naudu, kas būtu jāskat tāpat kā citi produkti, un mēs aicinām pašreizējo slieksni. Uh, kas ir naudas atmazgāšanas direktīvā paredzēts, ir jāpatur, un tāpat arī mēs gribam piedāvāt dažus priekšlikumus, ko iekļaut regulā. Vārdu sakot, mēs gribam apvienot eh, sabiedrības pasargāšanas mērķus eh, un finanšu sistēmas eh, integritātes mērķus un izveidot tādu uh, regulatīvu ietvaru, kur uzņēmumi varētu veidot savu uzņēmēju darbību. Tāpēc esam iesnieguši 142 un 145 grozījumu un apsveicam ēnu referenta darbus, meklējot kompromisa grozījumus. It īpaši mēs runāsim ar Sargentīni kundzi par datu aizsardzības jautājumu. Paldies, Vacan kungs! Un tālāk eh, no Lībe komitejas eh, Kirkopunks. Thank you very much, Chairman. I shall uh, just say. Paldies, priekšsēdētāji. Varbūt pāris vārdu vēl par šo tēmatu. Uh, jo es runāšu šajā iniciatīvā par otru ziņojumu, pēc, cerams, pietiekam drīz, tāpēc izteikšos lakoniski. Es teiktu, ka cilvēkam nevajadzētu būt pārāk uh, aizdomīgiem pret šīm normām, kas ļauj dalību valstīm eh, noteikt zemākus sliekšņus, ja viņi uzskata, ka tas ir nepieciešams un uz riska balstīt pieeja maina noteikumus, bet maina arī kultūru un eh, elastība, kas šeit ir, to pieļauj par informācijas apmaiņu. Finanšu informācijas vienībai nevajadzētu traucēt apmainīties ar informāciju ar citām eh, iestādēm Protams, ka eh, šī eh, finanšu informācijas vienība nedrīkstētu iejaukties eh, darbībā. Atsauksme vai atgriezniskās saites trūkums tiešām ir problēma. Mums ir nepieciešams rūpīgi padomāt, kā sasaistīt nacionālos reģistrus un vai mēs vēlamies izveidot Eiropas reģistru. Es vairāk atbalstīju pirmo izvēli, bet es diskutēju ar Argentīniju kundze par šo ideju kopumā. Par patieso labumu guvējiem redzēsim, vai uh, referenti šim jautājumam atradīs uh, vēlamo risinājumu. Es vēl, vēlētos uh, patiesu caurskatāmību šajā jomā, lai tiešām korumpētas personas un noziedznieki nevarētu sekmīgi novē, noslēpt savus aktīvus. Par azartspēlēm. Es piekrītu, ka azartspēlēm jābūt iekļautām šajā, šīs direktīvas darbības jomā, bet stors un tur ir nepieciešama loģiska risinājuma, ir milzīgi atšķirības dalību valstīs azartspēļu jomā. Runājot kā bijušais eh, Lielbritānijas ministrs, kas bija atbildīgs par azartspēļu jomu, es aicinātu deputātiem atļaut eh, nacionālajām iestādēm risināt šos jautājumus. Uh, jo risku vislabāk var izvērtēt tieši nacionāla līmenī. Mums ir nepieciešams skaidri nodalīt dažādos azartspēles jomas. Un eh, kopsavilkumā vēlos sacīt, ka šeit mēs skaidri vēlamies praktiskus risinājumus, kas darbojas Eh, arī priekš vidējas personas, kas vēlas vienkārši atvērt kontu maziem vidējiem uzņēmumiem un arī lielām korporācijām. Ir runa par nopietnu noziedznieku tvēršanu, nevis eh, dzīves apgrūtināšanu parastiem cilvēkiem. Paldies, Vatsan kungs! Goja vārdā mēs nevienu neredzam. Tātad šobrīd esam devuši vārdu Uh, visiem uh, referentiem un šobrīd dosim vārdu pārējiem. Sāksim ar Gijon kundzi. Paldies, atvainojiet, ka pirmīt izcēlās apjukums sērunas laiku. Gribēju no savas puses apsveikt šo iniciatīvu. Paredzētu lielākai finanšu caurskatāmībai un vērsta pret krāpšanos un naudas atmazgāšanu. Un tādējādi ar vairākiem kolēģiem mēs esam iesnieguši grozījumus, kas attiecas uz ar, uz gan maksājumiem skaidrā naudā, gan um, kriminālām sankcijām, par derībām, bet gribu koncentrēties uz četriem tematiem, neizsakoties pārāk gari. Pirmkārt, par maksājumiem skaidrā naudā. Mūsuprāt, šīs eh, pasākums ir jāpieņem Eiropas līmenī, lai izvairītos no no tā saucamās uh, labākas, eh, labākas derību vietas meklēšanas. Otrkārt, eh, par īpaši politiski ekspozē eksponētām eh, personām uzskatām, ka nevajadzētu nodalīt Eiropas Savienības un trešā, valsts un trešās valsts Trešais punkts par risku analīzi. Šai pārnacionālajai analīzei ir jānotiek efektīvi, dalību valstīs un īpaši attiecībā uz paaugstinātiem riskiem pēdējais elements par patiesajiem labumņēmējiem, jo viss rāda, ka ir nepieciešams eh, zināt, kas ir turētāji šiem uzņēmumiem, kas saņem naudas, un tāpēc veidot centrāli, eh, centrāls reģistrs, kas ir pieejams sabiedrībai, kur ir arī pamatinformācija par patiesiem saņēmējiem. Mūsuprāt, tas ir nepieciešams ziņā pret naudas atmazgāšanu. Tas attiec arī uz trastiem. Varētu tā būt, ka komisija piedāvā harmonizētu pieju attiecībā uz piekļuvu informācijai un vajadzētu arī nodrošināt to, lai reģistrs respektētu personas aiz, datu aizsardzību, ko, kā jau par to tikko izteicās kolēģi. Tas no manas puses viss. Paldies, Gijomas kundze. Nākošie runātāji Vikstroms kundze, Esmidis kundze, Lulings kundze, un tagad vārds Vikstroms kundzei. Paldies priekšsēdētāji! Gribu pateikties abiem referentiem, kas ir paveikuši lielisku darbu. Es gribētu runāt par publisku reģistru svarīgumu, lai netiktu uz Eiropu pārceltas sīkās kom čaulas kompānijas, Eh, publiski reģistri, kur pilsoniskā sabiedrība, pilsoņi, žurnālisti varētu sekot notiekošiem. Tas būtu efektīvi, lai apkarot naudas atmazgāšanu, un tas būtu nozīmīgi, lai varētu identificēt īpaši tiekus. Šīs čaulu kompānijas ļoti bieži nodarbojas ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas un arī līdzīgu pieju ir piedāvājušas eh, gan eh, dalībvalstis, gan līderi un. The public registers, and I limit myself Un arī uzskatām, ka šie svā, publiski reģistri ļoti svarīgi. No manas puses tas viss. Paldies! Es... Nākošais runātājs ir e, Šmitkungs. Paldies! Gribu pateikties. Ja, referentiem. Tomēr Tīri personisks paziņojums, vairāk personisks no manas puses, domāju, ka naudas atmazgāšana kļūst par pieaugušu problēmu, dramatiskāku nekā tās, ko mēs apspriežam šeit. Pat eh, karaliskā ģimene Spānijā tiek, tiek turēta aizdomās par to. Tas notiek visur. Visi saka, ka tie nenodarbojas ar azartspēlēm. Es nodarbojos katru nedēļu ar to. Un ir nolīgtas spēles visā Eiropā. Uh, un summas apgrozās šeit milzīgas. Domāju, ka šādai pie jābūt visaptverošai. Un pārobežu varētu teikt, ka uh, īru valdība uh, e, no, lemj par īru uh, zirgu sacīkstēm. Šeit varētu tāpat kā futbola spēlēs un citās derībās, tiešsaistes derībās, tev, mums ir jābūt ar savu stingru pieeju. Mēs apspriedām arī to Krim komitejā savu laiku. Un eh, gribētu es tāpēc aicināt referentus aktīvāk strādāt it īpaši tajā, kas attiecas uz azartspēļu un sporta sadaļām, jo Mēs tiekam muļķoti katru dienu, un, e, kad mans pirmais darbs bija 60. gados, bija ar zirgiem, tad es e, iemācījos ļoti daudz par to, kā var atmazgāt e, naudu. Paldies, un tagad es dodu vārdu Lulīngas kundzei. Paldies priekšsēdētāju tā kā es vadīju iepriekšējo sanāksmu šeit jūsu vietā, kā es biju vecākā locekle komitejā, es atceros vairākas diskusijas un arī mans Luksemburgas kolēģis Engels detalizēti strādāja pie šī jautājuma. Diemžēl viņš nevarēja būt klāt šeit. Kāriņkungam gribu sacīt, ka es viņam pilnībā uzticos un uzskatu, ka nedrīkst eh, pam, aizmirst Eh, par pamatu zem kājām, tai skaitā arī šajā jomā. Par reģistru runājot, esmu par, tas ir ļoti svarīgi, un tas dos iespēju bankām, kas ļoti bieži ir ar grūtībām saprast, kurš ir patiesais īpašnieks tās varēs labāk īstenot savu lomu cīņā pret naudas atmazgošanu. Tā tad mēs gribam reģistru. Bet es neuzskatu, ka tam ir jābūt publiskam, kur ik viens var ieskatīties žurnālisti, lobbyisti, jo varētu varētu rasties eh, problēmas ar ļaunprātīgu izmantošanu, kas savukārt būtu ar visai nopietnām sekām. Tāpēc ceru, ka jūs atradīsiet iespēju šo reģistru doties padarīt pieejamu eh, pareizajām personām, lēmējiestādēm, bet nedomāju, ka tam ir jābūt publiskam. Un tā kā pirmīt izskanēja sacītais par perso publiskām personām, Tas var būt ar ļoti nopietnām sekām, jo ja mēs pārspīlēsim šajā jomā, jo mēs vēlamies caurskatāmību, pilnīgu caurskatāmību, tad var rasties situācija, kā vairs nav kompetentu personu, kas piedāvā savu kandidatūru šādām funkcijām. Mums jau ir bēdīgi piemēri eh, atsevišķās eh, valstīs. Es pilnībā piekrītu Simona kungam šajā sakarā sacītājiem, tomēr es gribētu izprast kāds, kāds būs sekas, ja referents pieņemtu 227. 228. simo grozījumu. Vēl ir citi svarīgi grozījumi. Tomēr vajadzētu paturēt prātā vienu. Mēs šajā jomā konkurējam ar trešajām valstīm. Es gribētu saprast, kādi ir noteikumi trešajā valstī. Bieži vien tās ir mūsu draudzīgas valsts, bet arī mūsu konkurenti. Un ja mēs šeit sagatavosim tādu likumdošanu, kurā pat godīgi investori negribēs eh, investēt Eiropas Savienībā, tad ir jābūt piesardzīgiem. Eh, mums parlamentā ir tendence pieņemt noteikumus, kuri pēc tam aizbiedē godīgus trešo valstu investorus, jo mēs pārspīlējam. Tāpēc es gribētu zināt, kādi notiekumi ir trešajās valstīs un vai jūs saskatāt šo problēmu, jo šeit ir runa par darba vietām, piemēram, kazino. Es neesmu eksperte, tāpat kā jūs. Es, kad nospēlēju Wonderflebē kazino nā, desmit 10 eiro. Savulaik eh, mums tagad ir kazino, jo kādreiz tādi bija aizliegti, lai nekonkurētu ar, ar, ar kaimiņu reģioniem 2-3 eh, km attālumā. Un tāds kāds mēs beidzot atļāvām izveidot vienu kazino Luksemburgā. Es gribētu zināt, vai šeit nebūs konkurences problēmas. Paldies! Un tagad vārds īsi komisijai. Uh, thank you, Chairman. I'd like to... Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos pavisam īsi pieskarties pieciem punktiem, par ko š ir ticis runāt šajā priekšpusdienā. Vispirms publiskie reģistri eh, patiesā labuma guvējiem komisija pilnībā atbalsta to, ka ir jāpalielina eh, caurskatāmība, atklātība un informācija par patiesā labuma guvējiem, kompānijām, dažādām struktūrām. Uh, un tā tālāk. Mēs neesam pret sākotnējo priekšlikumu, bet komisija skaidri ir izteikusies, ka labvēlīgi skatīsies šādu normu e, iekļaušanu direktīvā. Bet ir jā garantē arī zināma drošība tam, lai informācija būtu droša, aktuāla un attiecīgajām iestādēm un organizācijām būtu eh, pilnībā arī jāsaprot savus klients, kas attiecas uz publisko pieejamību, tad, protams, kā ir jāpaturprātā eh, tās bažas, kas ir saistīts ar datu aizsardzības jautājumiem, eh, runājot par to, cik lielai detalizācijas pakāpē pieejamai informācijai ir jābūt. Tālāk eh, jautājums par definīcijām, piemēram, par patiesā labuma guvēja definīciju. Komisija savā sākotnējā priekšlikumā ir likusi priekšā eh, tādu definīciju, kura ir apspriesta padomē Un šķiet, ka mēs secinājām, e, ka ir zināmas grūtības par to, kā tā tiek uztverta. Un ir kompromisa grozījums, ko piedāvā Kāriņkungs, tas ir 2000, 212. E, grozījums, kas atspoguļo e, padomas pieeju, un mēs to varam atbalstīt. Tālāk trešais jautājums ir jautājums par azartspēlēm, tas ir minē, tur minēts Šis jautājums ir minēts, un komisijas pieeja ir tāda vispārīgāka, mm, atzīstot faktu, ka riskus nevar saistīt tikai ar uh, kazino, kā tas bija ar uh, naudas atmazgāšanas direktīvu. Un ir svarīgi, lai normas, tik, normas kas tiek ieviestas, ir proporcionālas mēs saredzam arī iespēju veidot iespēju vai radīt iespēju dalību valstīm eh, noteikt atkāpes dalību valstu līmenī. Taču tas būtu jāpieļauj tikai situācijās, kas ir ar zēmu risku, kas attiec uz riska novērtējumu. Tad eh, riska novērtējums, protams, ir svarīgs jautājums šai te uz risku eh, balstītē pieejai. Uh, un komisija šeit ir atvērta un labprāt vēlētos koordinēt darbu tātad supranacionālā riska novērtējuma līmenī. Protams, komisija to nevar izdarīt viena. Būs arī dalībvalstu ekspertiem noteikts darbs darāms, komisijas ekspertgrupai būs jāstrādā, un mēs lielā mērā uh, paļausimies uz Eiropas uh, Savienības uzraudzības iestāžu sniegto informāciju Eiropal un citām, kā arī dažādiem uh, riska novērtējumiem dalībvalsts līmenī. Tālāk komisija atbalsta parlamenta uh, ļoti stingro nostāju attiecībā uz datu drošību. Un šeit tiešām ir jāpanāk īstais līdzsvars lai mēs, nu tā teikt, netraucētu realizēt eh, mērķus, kas tiek izvirzīti cīņai pret naudas atmazgāšanu, bet runājot par konsekvenci eh, un mēģinājumiem eh, apvienot noteiktās grupās šos te datu aizsardzības punktus, neizkaisot tos pa visu tekstu. Nu, tur ir jāskatās, jāraugās, lai mēs neradītu papildus juridisko nedrošību. Tālāk izdošanas periods divi gadi, nu šeit mūsuprāt tas nav pietiekams, ņemot vērā to, ka finanšu analītiskās uh, informācijas uh, nodaļas eh, nevar varbūt tik ātri apstrādāt visu šo informāciju un uh, mēs varam uh, likvidēt vai iznīcināt informāciju, kas vēl būtu nepieciešama analītiskā darba veikšanai dažādās izmeklēšanās un nevajadzētu radīt pārmērtīgu slogu iesaistītajām iestādēm. Un visbeidzot došu vārdu vēlreiz referentiem, vispirms Kariņkungam, pēc tam Sarčentīnī kundzējo, un lūdzu izteikties īsti, mums nav daudz laika atlicis. Kariņkungs, paldies par visiem komentāriem šajās diskusijās. Es domāju, ka mums vajadzētu paturēt prātā, ka galu galā, pieņemot šo tiesību aktu, mēs, protams, neatbrīvosimies no naudas atmaskāšanas problēmas un uh, no ļaunprātīgas izvairīšanās no nodokļiem. Nu, nesāks jau tūlīt spīdēt visur sauli un visi nesāks domāt uh, harmoniski. Taču tas padarīs eh, kriminālu noziedznieku dzīvi daudz sarežģītāku. Taču eh, tāpat laikā nevajadzētu apgrūtināt eh, dzīvi likuma paklausīgiem pilsoņiem un godīgiem uzņēmumiem. Un galu galā tas jau ir arī vairākums, tieši tāds ir vairākums pilsoņu un uzņēmumu. Tā kā uh, lūk, ir tikai šie te daži negodīgie tipi un uzņēmumi, kas visu šo lielo peļņu gūst, bet vairums uz, uzņēmumu ir neliela uzņēmuma, kurā strādā varbūt desmit cilvēki. Manā valstī tāda varbūt 99% uzņēmumu un ne jau nu viņi ir tie, kas iesaistās šādos apšaubamos darījumos, viņi vienkārši cenšas izdzīvot. Tas ir viens jautājums. Es domāju, ka mums ir labs pamats diskusijām, bet es vēlētos uh, dus, drusku pakomentēt grozījumus no 225. līdz 228. Uh, Kā es saprotu, tad kā politiķi mēs esam riska grupa, kas ir pakļaut korupcijas riskam, jo teorētiski kāds maksā politiķim, lai politiķis mainītu uh, nosacījumus tā, lai kāda noteikta nozare vai institūcija gūtu eh, no tā labumu. Un kā grupa mēs tam esam pakļauti. Mūsu lēmumi tiešām ir tādi ļoti tālajoši. Bet pastīties uz lielu multinacionālu kompāniju, Siemens, IBM vai kaut ko tam līdzīgi. Šo uzņēmumu vadītāji ir uh, mazāk ietekmīgi kā varbūt grupa politiķu. Jo runājot par iespējām pieņemt lēmumus dažādos līmeņos. Jā, viņi var pieņemt lēmumus par to, ko viņi pārdod, kā pārdod, kam pārdod, kad pārdod, taču runājot par spēles noteikumu maiņu, tur viņiem šīs ieteikmes nav. Un, nu, protams, kā ziltiņu var noķert tur, kur šīs zils barojas. Un, mm, tā tad runāt par šo te, nu, politiski jā, pakļau, riskām pakļauto personu um, koncepciju vai, vai, vai to, kādam riskam ir pakļautas, uh, teiksim, cita veida, citas personu grupas. Es domāju, ka pamatom ir pārēze, bet mums varbūt nevajadzētu pavērt tādas durvis, kuras mēs negribam nemaz atvērt. Nevajadzētu pārspīlēt. Tāpēc tava e, grozījuma man zināmā mērā pārsteidz, jo tie diezgan ordināli. Un pirmais, e, pirmā reakcija bija tāda, ka tas viss ir neprāts. Bet no otras puses var būt, ka tas ir pat saprātīgi, bet e, nākošais jautājums par to, kā to vispār formulēt. Paldies! Kāriņkungam sāka priekšsēdētājs Sāģentīni kundze. divas tēmas. Publiskais reģistrs. Tad, kad mēs runājam par publiskiem reģistriem, vai sabiedrīs, vai publiskai pieejai reģistriem par patiesā labumu guvējiem jāatceras, ka uh, reģistrā ir tikai tā informācija, kas ir tā strikti nepieciešama. Tā ir jābūt ierobež, pēc iespējas ierobežotākai, jo mēs aiz, vēlamies aizsargāt arī tos cilvēkus, kas ir iekļauti reģistrā, un mums ir jāievēro vispārēji dataizsardzības principi, uh, kas nepieļauj tādu datu uzglabāšanu, kas nav nepieciešama attiecīgo funkciju veikšanai. Nu, lūk, eh, tas varētu būt tā, tā varētu būt kompromisa pieeja par to, ka šiem um, reģistriem jābūt pēc iespējas atklātākiem. Barņē ar, kungs arī iestājas par šādu reģistru uzturēšanu, taču tiem ir jābūt aktuāliem, tie ir jāaktualizē. Tomēr tas ir tehnisks jautājums, kas ir jāatrisina. Uh, tūlīt pēc tam, kā šie reģistri tiks izveidoti. Un tas īstumā, īstenībā nav arguments eh, par labu tam, ka mēs varētu teikt, nē, nē, nu mēs varam netaisīt nekādus reģistrus, ja dalībvalsts negrib tos uzturēt. Jo arī uh, Ja jūs esat atbildīgs par kaut kāda procesa nodrošināšanu, tad jums tas ir jādara. Ja tātad, ja reģistrēs ir reģistrs izveidots, atbildīgās iestādes ir atbild par tā aktualizēšanu. Tālāk uz risku balstītā pieeja. Tā varbūt ir daudz efektīvāka pieeja, lai mēs varētu, tā teikt, noķert noziedznieku, taču. Uh, risks ir jāaplūko dalībvalsts līmenī, un tieši tādēļ, piemēram, mēs neskārām azartspēļu jomu, negrozot komisijas priekšlikumu, jo šeit situācija ir atšķirīga dažādās dalībvalstīs, un e, šeit arī uh, ir atšķirīga pieeja tam, kā dalībvalsts uzruko risku tieši saistēžīmā un tieši šajās azartspēlēs. Tā. Tālāk. Balsojums notiks 22. janvārī. Un došu vārdu savai kolēģei, Gāles kundzei. Runāsim par regulu par informāciju par fondu uh, pār. Uh, Divi līdzreferenti eh, mums ir, mums ir trīs ēnu referenti, Nitras kungs, Boskur kungs, eh, Sargentīni kundze. Un es lūgtu kolēģis, kas vēlas fondu pārneses, eh, par fondu pārneses regulu izteikties, lūdzu pieteikties. Jo tad es slēgšu sarakstu un citam nevienojas vārdu nedošu, ja kāds nebūs pieteicies. Simons kundze. Kungs, es atvainojos. Jā, herzlichen. Uh, uh, uh. Jā, paldies. Ap, atvainojos Mojas vārdā, viņa nevarēja ierasties šajā sanāksmē, viņa tikko ir piedzemdējusi meitiņu, apsveicam Moju bet viņam ir informējis mani par to, eh, ko viņa domā par šo jautājumu. Paldies pirmkārt visiem kolēģiem, kas iesnieguši grozījumus, tāpat arī paldies Kerhop kungam par sadarbību pie šī dosie. Lielākā daļa no grozījumiem, kas iesniegti, ir līdzīgā virzienā kā referentu sastādītais eh, ziņojums, viņa tomēr vēlas at, vēlreiz atkārtot to, cik svarīgs ir šis sektors Eiropā. Ir nepieciešams nodalīt eh, verifikāciju, kas saistīta ar kontiem, eh, pārvedumiem, kas saistīta ar kontiem un tiem, kas nav saistīti ar kontiem. Kaut arī mēs nevēlamies eh, izspiest viņus uz pelēko vai, vai uh, nelegālo ekonomikas daļu. Tā tomēr nav lielākā daļa no nelegālām aktivitātēm. Tātad neatkarīgi transferi gadījumā, kas nav veikti no konta, maksājuma pakalpojumu sniedzējām ir pienākums pārliecināties par visu maksātāja informāciju un par visu maksājumu saņēmē informāciju. Ka, savukārt eh, summām zem 1000 eiro uh, pietiek ar maksātāju vārdu pārbaudu. Tālāk ir nepieciešams nodot arī eh, transferus Eiropas Savienības iekšienē un ārpus Eiropas Savienības. Nepiekrīt komisijai, ka šādas sistēmas izveide Eiropas Savienībā informācija, kas tiek ievākta mm, dalību valstu iekšienā, ir pietiekama un pietiekama gadījumā, ja tiek konstatēta pārkāpuma un tādējādi nebūtu nepieciešams papildus eh, īstenot šīs sistēmas Eiropas Savienībai, kas būtu ārpus eh, pašreizējām nu, jau izveidotēm normām. Tātad tas bija Mojas vārdā, vēlreiz apsveikumi viņai, un viņi mums pievienosies tik līdz tas būs iespējams, un turpinās darbu pie šī dosijē. Paldies! Paldies Simon kungam, mēs arī sveikam Moju! Uh, Kirhop kungs, lūdzu. Paldies, priekšsarētē. Sākšu savas piezīmes ar to, ka arī pateikšos uh, savai līdzreferentei un uh, novēlēšu viņai visu to labāko pašreizējos apstākļos. Manuprāt, mēs šajā ziņojumā esam panākuši labu progresu un balsojums mēneša beigās, manuprāt, būs pozitīvs. Uh, Vispirms ir svarīgi atkārtot, kāpēc mēs apspriežam šo priekšlikumu, kāds ir tā galvenais mērķis. Šeit ir par, eh, runa par līdzekļu izsekošanu. Līdz ar to tiek uzlikti pienākumi uzņēmumiem, un jo augstāks risks, jo vairāk kontroli ir jāīsteno. Tātad šeit ir runa par pārēju uz pieeju, kas balstās uz riska izvērtēšanu, un es atbalstu šādu pārēju. FATF standarti ir kā vadlīnijas, un lielā daļā mūsu darbā mums būtu jābalsās uz to, un mums nevajadzētu censties izgudrot riteni no jauna. Komisija eh, sekmīgi ir īstenojusi rekomendācijas, tomēr ir vairākas jomas, kuras deputāts interesē, un es pavisam īsi ieskatīšos tajās. Pirmkārt, eh, sliekšņu vērtības. Manuprāt, tūkstots eiro slieksnis, kas šobrīd ir spēkā, tam būtu jāpaliek. Protams, ka elastība tiek iestrādāta, lai nodrošinātu, ka eh, transferi, kas ir mazāk par šo eh, slieksni, tomēr ir eh, aizdomīgi, tos būtu iespējams pārbaudīt. Daži grozījumi aicinā likvidēt šo slieksni, bet tad tiek likvidēta arī vienkāršotā pieeja šai jomai. FATF pieņem pašreizējo pieeju un tas ir bijis pamats eh, Eiropas Savienības kopējai eh, naudas mazgāšanas apkarošanas stratēģijai, un tas mazinātu arī konkurenci eh, naudas maksājumu tirgū. Tas palielinātu slodzi pakalpojumu sniedzējiem, transakciju izmaksas un arī ierobežot spējas uh, samazināt uh, maksājumu, mazāku maksājumu gadījumā uh, Tur ir mazs risks eh, nu, norošināt arī mazās komisijas maksas. Nav 78, 88, 85, 87, 88, 91 un 92 es īsti nevaru atbalstīt, kā eh, Gozes kungs un Gulāra kungs iesniegs 51, 52 un 53 grozījums, ko Intvelds kundze un Sargentīnī kundze, Tavareša kungs un Trianta Filīdis kungs ir iesnieguši, lai svītrotu atsauc 7. Um, pāntā uz datu aizsardzības uh, direktīvu, manuprāt, es nevarētu tomēr atbalstīt. Šai atsauc ir svarīga un uh, maksājumi, kas uh, netiek, uh, kas tiek veikti uz trešajām valstīm, Eh, tur ir nepieciešams eh, nodrošināt pietiekam tiesisko aizsardzību attiecībā uz datu aizsardzību. Es esmu pats arī iesniedzis attiecības grozījumus, jo ar to tiek ietekmēts eh, attiecības starp pakalpojumu sniedzēju un patērētāju un personas datu ievākšana, naudas mazgāšanas, atmazgāšanas apkarošanā. Uh, Eh, noteikti pat laikā, kad tiek ievākt dati komercnolūkos, un lai ievērotu personu tiesības, ir nepieciešams nodrošināt, ka datu subjekti tiek eh, attiecīgi informēti un viņi zina savas tiesības. Tas arī viss, ko es šobrīd vēlējos sacīt priekšsarētāji. Es eh, labprāt sadarbošos ar visām grupām, lai panāktu kompromisus. Optimistiski vērtēju iespēju atrast labākos risinājumus kompromisam un darīšu visu, ko iespējams, lai to īstenot. Paldies Kirkop kungam. Tagad vārds ēnu referentiem EPP ēnu referentu Nitras kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Centīšos izteikties pēc iespējas īsāk. Savos grozījumos centos paplašināt darbības jomu vai aptvērumu informācijas apmaiņai. Darījumos, kas notiek Eiropas Savienības iekšienē, vēlos pievērst jūsu uzmanību 72. grozījumam. Tur es vēlētos, lai regulas darbības joma tiktu paplašināta un aptvertu patērētāju. Trešajā pantā netiek aptverts juridiskās personas. Es ļoti ieinteresēti iepazinos ar grozījumiem. Lielākā daļā šie grozījumi ir vērsti vienā virzienā. Datu aizsardzības līmenim ir jābūt pēc iespējas augstākam. Šiem datiem ir jātiek uzglabātiem ilgāku laiku. Es atbalstu prasības, kas tiek vērsts uz drošības garantijām un precizētu pieeja datiem. Tāpat arī nepieciešams identifikācijas numuru piešķirt, lai atba, eh, atbilstīgi saskaņoti īstenotu jaunās, eh, jaunā tiesību aktu prasības. Kas attiec uz konkrētiem priekšlikumiem, Gigold kunga grozījums, Tavarešu un Sargentīnī grozījums 125, manuprāt, ļoti interesants. Tur ir runa par eh, trešo valstu tiesu sistēmu ekvivalenci. Eh, man šeit ir bažas. Vai šis regulējums eh, tiešām var tikt īstenots dalību valstīs? Šeit pastāv pamatots bažas. Bet man ir prieks, kā atsevišķi deputāti vēlas koncentrēties uz informācijas apmaiņas pienākumu Eiropas Savienībā. Šeit ir runa par e, tādu informāciju kā personas vārds un uzvārds. Nezinu, vai piektā pants vītrošana tomēr nav pārlieku tālējušs pasākums. Paldies, pēc priekšsēdētāji, tālāk Boskut kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos paust atbalstu Klevs kundzei, kā referentei, kā Simon kungs to jau iepriekš norādīja. Paldies, Boskut kundzei. Zaļajiem Libe referente Sargentīnī kundze. Paldies priekšsarētāji. Paldies Timotiem Kerhopam, tāpat arī Klevs kundzei. Es vēlos informēt eh, par Rui Tavarešu atvainošanos, kurš ir atbildīgais ekonu komitejā, viņa vārdā vēlas izteikt divas lietas. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešams izveidot unikālu identifikāciju attiecībā uz maksātāju maksājumu saņēmēju, tā skaitā kontu numuru, kas būtu darams ne tikai vienā maksājumā, kā mēs to prasām 70. grozījumam, bet arī, lai veicinātu naudas atmazgāšanas un teroristu finansēšanas apkarošanu. Mēs uzskatām, ka ir svarīgi, ka šo, labi es pārfrazēšu, komentāri, ko Kirkop kungs eh, izteica par 51. grozījumu, kur mēs svītrojam iespēju sūtīt datus eh, trešajām valstīm, ka tas it kā neizpilda datu aizsardzības standārts Eiropas Savienībā. Mums tas šķiet ļoti svarīgs jautājums. Mēs sagrautu visus šos panākumus uh, attiecībā uz datu aizsardzību, ja mēs pieļautu datu sūtīšanu ārpus Eiropas Savienības trešajām valstīm, kuras neizpilda noteikumus attiecībā uz datu aizsardzības līmeni. Uh, Un eh, es redzu, ka Sofija Intvelda 51. grozījumā ir līdzīgi mērķi vadīta. Lai nodrošinātu, ka šis ir sekmīgs tiesību akts, ir svarīgi precīzāk skaidrot eh, normas attiecībā uz E, informātoriem, tā skaitā, par ko mēs varēsim iesniegt grozījumu. Paldies, Argentīnī kundzei, tā kā citu ēnu referentu šobrīd klāt nav un neviens cits nav prasījis vārdu, es dodu vārdu komisijai, lūdzu. Paldies, priekšsarētāji, es centīšos izteikties pēc iespējas īsāk un atbildēt uz dažām lietām. Pirmais. Nepieciešamība nodrošināt konsekvenci ar maksājumu pakalpojumu direktīvu Mēs, principā, piekrītam, ka ir nepieciešams lietot konsekventu terminoloģiju. Tas nevienmēr tiek darīts, bet ar šeit jābūt piesardzīgiem. Ne visi termini maksājumu eh, pakalpojumu direktīvā novedīs pie tāpat rezultātu, kādu mēs vēlamies panākt ar šo regulu. Jūs ir īpaši atsaucas uz unikāla darījuma identifikātoru aizstāšanu ar unikālu identifikātoru. Tas neļauj identificēt eh, pašu transakciju. Uh, pašā transakcijā būs vairāk informācija par maksātāju un maksājumu saņēmēju, nekā tas būs unikālā identifikātorā, kas var eh, ļaut identificēt tikai maksātāju vai maksājumu saņēmēju. Līdz ar to varētu rasties problēmas ar eh, starptautisko standartu izpildi. Kas attiecas uz verifikācijas eh, atcelšanu maksājumiem zem 1000 eiro, mēs aicinātu būt piesardzīgiem. Tas ievērojami paplašinātu šādas pilnvaras. Starptautiskie standarti prasa šādu normu, un tam ir pamatots iemesls. Pastāv bažas, bija bažas diskusijās, ka bez šāda sliekšņa atsevišķi maksājumi tiktu Eh, pārvirzīti neformālajā, neoficiālajā sektorā un būtu absolūti neizsekojami. Tieši tāpēc ir noteikti šāds slieksnis. Kas attiecas uz priekšlikumu svītrot pārnacionālos viekšzemes eh, transfer sistēmu, eh, to mēs nevarētu atbalstīt. Tas ir papildinājums vienotā Eiropas maksājuma telpai. Ja tas tiktu īstenots, tas prasītu ievērojams sistēmas izmaiņas. Un tas neņem vērā arī to, ka FATF starptautiskie standarti atzīst šādas pieejas pamatotību. Un noslēgumā vispārīgs komentārs vēlos pateikt tikai to, ka regulā ir jāstā, jāstrādā par šiem maksājumu sistēmai efektīvi un ir nepieciešams uh, izvairīties no atšķirību ieviešanas, pat ja tās ir nelielas, var radīt traucējums maksājumu sistēmai un var izraisīt liels izmaksas sistēmas izmaiņām. Paldies, tā kā Simon kungs šeit nav, dod vārdu Kirhop kungam kā referentam. Paldies, es došu jums atpakaļ eh, šo iespēju, jo es rūpīgi uzklausīju izteiktos komentārus, uh, ņemsim vērā, sastrādāšos eh, cieši ar eh, līdzreferenti un, kā jau sacīju iepriekš, centīsimies panākt eh, pārdomātu, līdzsvarotu risinājumu. Paldies komisijai! Priekšsēdētāji, paldies! Balsojums paredzēts 22. janvārī. Un Vēlu jums visiem labu apetīti pusdienās. Libe komiteja turpinās savu darbu pulkstens divos pēcpusdienā. Paldies visiem!